Okay, friends. Godātie draugi, priecājos jūs visus redzēt. Pagaidām mūsu nav vēl tik daudz, bet es ceru, ka mūsu rindas kļūs kuplākas. Tātad šodien mums ir kopīgi. Tātad 12. jūlijā mums būs kopīgas sanāksme sieviešu komitejai un nodarbinātības komitejai, un 12. jūlijā tiks apstiprināts ziņojums, kuru mēs apspriedīsim tagad tūlīt, un domāju, ka uzreiz varam ķerties klāt darba kārtības pirmajam jautājumam, tātad darbam privātās dzīves līdzsveram labvēlīgu darba tirgus apstākļu izveidi došu vispirms vārdu SND referentai, Linkvičūtas kungcei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Pirmkārt, vēlos pateikties kolēģei Ždanakas kundzei par viņas ieguldījumu un palīdzību. Tāpat paldies arī abiem ēnu referentiem un visiem kolēģiem, kuri iesniedz grozījumus. Grozījumi, to skaits un saturs parāda, ka mēs visi esam uztraukušies par uh, šo nelabvēlīgo demografisko situāciju Eiropā un ir jārod risinājumi, kā palielināt dzimstību. Tajā pašā laikā ir svarīgi nodrošināt aprūpi gan bērniem, gan arī vecāka gada gājuma cilvēkiem, invalīdiem un tam līdzīgi. Tāpat mūsu komiteja ir viensprātis, ka ir svarīgi nodrošināt līdzsvaru starp darba un privāto dzīvi, un ir jābūt vienlīdzīgam sadalījumam attiecībā uz šo aprūpes pienākumu un slogu. Mēs esam saņēmuši diezgan daudz grozījumus. Eh, dažādām politiskām grupām ir dažādi viedokļi par to, kā sasniegt šo mērķi. Viena vēlas likumdošanu, citi uzskata, ka to pašu var panākt bez papildus likumdošanas. Un acīm redzot, būs jāmeklē kompromiss. Esmu pārliecināta, ka tādu ir iespējams atrast, jo mērķis mums visiem ir viens un tas pats. Abi komisāri un arī citi komisijas pārstāvji vairāk kārt mums apliecināja, ka līdz šī gada beigām komisija nāks klajā ar likumdošanas pakotni un arī neleģislatīvajiem pasākumiem attiecībā uz darba un privātās dzīves līdzsvara nodrošināšanu. Mēs un citas komitejas arī skatīsimies uz risinājumu, kas iekļaus gan leģislatīvos, gan neleģislatīvos pasākums. Es personīgi esmu ārkārtīgi priecīga, ka ir iesniegti daudz uh, grozījumi, kas atbalsta pilnībā apmaksātu maternitātes atvaļinājumu. Un es domāju, ka tas iedrošinās arī tēvus ņemt šo bērna kopšanas atvaļinājumu, un tas nodrošinās arī līdzvērtīgas iespējas sievietēm un vīriešiem, dzimumu līdztiesību darba tirgu un arī sieviešu lielāku, aktīvāku iespēju turpināt darba gaitas. Es uzskatu, ka dalību valstīm noteikti ir jāpieliek vairāk pūles, lai sasniegtu Barcelonas mērķus, proti uzlabot uh, bērnu aprūpes iespējas. Dalību valstīm ir jāpievērš lielāka uzmanība, lai būvētu jaunus bērnu dārzus un nodrošinātu vietas tajos visiem, kam tas ir nepieciešams. Tāpat lielāka uzmanība ir jāpievērš arī bērniem invalīdiem un viņu aprūpei. Mēs zinām, ka mūsu sabiedrība noveco, tajā pašā laikā dzīve ilgi palielinās. Kolēģi ir iesnieguši arī ļoti labus grozījumus par um, vecāku gadgājumu cilvēku aprūpi, par to, kā uzlabot aprūpas pakalpojumus, lai tie kļūtu pieejamāki un nebūtu tik dārgi. Vairāk kolēģi ir uzsvēruši arī to, ka sieviešu līdzdalība darba tirgu vēl joprojām ir pārāk zema. Un tieši tādēļ ziņojumā es aicinu komisiju un dalību valstis izveidot tādus apstākļus, lai viņas varētu atgriezties darba tirgu. Un lai sievietes un vīrieši līdzvērtīgi dalītu šos aprūpes pienākumus un viņiem būtu vienlīdzīgas iespējas līdz ar to arī darba tirgu. Tāpat nobeigumā vēlos uzsvērt, ka nav tāda viena vienīga modeļa un veida, kā nodrošināt līdzsvaru darba un privātajā dzīvē. Šiem modeļiem ir jābūt dažādiem, ļoti individuāliem, piemērotiem katram konkrētajam gadījumam. Uh, Un risinājums ir jāmeklē dažādos līmeņos, gan Eiropas, gan valsts līmenī, un arī darba devējiem ir jānodrošina elastīgāki darba apstākļi. Nākamnedēļ mums notiks divas sanāksmes ar ēnu referentiem no abām komitejām, tātad otrdien un ceturtdien, un esmu droši, ka mēs atradīsim labu risinājumu. Un tātad es vairāk runāju par dzimumu līdzvērtību kā sieviešu komitejas pārstāve. Un Ždanukas kundze domāja, ka tagad uh, pastāstīs par citām dimensijām šajā ziņojumā, kas ir nodarbinātības komitejas atbildība. Madam Zanoka. Ždanukas kundze, lūdzu. Yes, thank you, Chia, and first of all, I also want... Jā, paldies. Es arī vēlos pateikties otrai referentē, Blinkavičūtas kundzei, ēnu referentiem, mūsu asistentiem, padomdevējiem, konsultantiem par ļoti konstruktīvo darbu, par mēģinājumiem atrast kompromisu, neatkārtošu visu to, ko teica jau kolēģe, bet pirms pārēju pie nodarbinātības tēmām, tad vēlos uzsvērt to problēmu, ko, ar ko mēs sastāpāmies tad, kad saņēmām grozījumus par ziņojuma ievadaļu, un problēma ir konceptuāla. Jo problēmas savā ziņā ir jau ar pašu nosaukumu neatradu visās 23 valodās eh, šo nosaukumu, bet tajās valodās, kuras es saprotu, tur ir jau pretruna un pārpratums, jo angliski tur ir work-life balance, bet eh, latviešu valodā tur ir darba un privātās dzīves līdzsvars. Tātad, ja mēs no latviešu valodas tūkot atpakaļ uz angļu valodu, tad tur nebūtu vairs tas pats work-life. Arī vācu valodā ir līdzīga problēma. Un līdz ar to šajā pirmajā punktā ziņojumā par vispārīgajiem principiem mēs sakam, uzsver, ka profesionālās, privātās un ģimenes dzīves saskatošana ir jānodrošina kā pamatiesības visiem cilvēkiem. Līdz ar to esam saņēmuši vairākus grozījumus par šo pirmo punktu. Proti atstāt tikai divus vārdus no šiem trim. Dažas politiskās grupas vēl svītrot vārdu ģimenes dzīve, citas politiskās grupas eh, vēlas svītrot vārdu privātā dzīve. Un es ļoti ceru, ka mēs spēsim rast kompromisu un vienoties un saglabāt visus trīs vārdus, tātad profesionālā, privātā un ģimenes dzīve, lai šī izpratne par visām šām idejām, koncepcijām būtu vienota, jo tas viss ietver cilvēka dzīves dažādas daļas, un mēs nevaram vienkārši vienu daļu izslēgt. Jā, tā patiesi būs problēma, jo ir vairāki iesniegtie grozījumi gan par pirmo, gan par sesto punktu, uh, šajā ziņojumā, un es labprāt gribētu dzirdēt arī no ēnu referentiem viņu argumentāciju uh, par iesniegtajiem grozījumiem. Un acīm redzot, mums vajadzētu piesaistīt arī tulkotājus, uh, jebkurā gadījumā, lai izvairītos no tīri valodnieciskiem, lingvistiskiem pārpratumiem. Un tāpat ir vērojama arī atšķirīga pieeja attiecībā uz likumdošanas priekšlikumiem. Un pirmām kārtām tātad maternitātes, bērnu kopšanas atvaļinājumu šī direktīva par grūtniecības un cendību atvaļinājumu pārskatīšanu. Arī šeit ir atšķirīgas pieejas par to, cik būtu minimālais obligātais atvaļinājums tēviem, ko nevar pārnest, ko nevar atdot otram vecākam. Un šeit es saprotu, ka sieviešu komiteja ir iesniegusi grozījumus un viņiem ir atšķirīga pieeja nekā būtu mans kompromisa piedāvājums. Ņemot vērā to, ka nevar būt viens risinājums visām dalībvalstīm, visām ģimenēm, ir tomēr jāņem vērā arī tradīcijas, tas, kas ir izveidojies vēsturiski gadu gaitā, un mēs nevaram tagad padarīt par obligātu kaut ko tik um, jūtīgā, sensitīvā jautājumā, kā ģimenes dzīve un atbildības dalīšana. Kā nodarbinātības komiteja mēs vēlētos akcentēt netik daudz dzimumu līdztiesības aspektu, kā aprūpi, aprūpētājus un nepieciešamību ieviest aprūpētāja atvaļinājumu. Un šeit ir atšķirīgas pieejas dalība valstīm. Dažas ir pavirzījušās uz priekšu jau ļoti tālu savā likumdošanā. Dažas valstis uzskata, ka aprūpētāju tas nav jāregulē, un tas viss ir atstāts privātā tirgus un būtībā ēnu ekonomikas ziņā. Un mēs zinām, ka tam, protams, ir dažādi sociāla rakstura sekas. Šie aprūpētāji ir ļoti neaizsargāti no sociālā viedokļa tādā gadījumā. Un tiešām es labprāt dzirdētu ēnu referentu viedokļus. Un pēc tam vērā, varētu vēl izteikties, rezumējot. Jā, paldies, Ždanakas kundze. Es domāju, tad, kad ir jārunā par šo te valodu jautājumu, tad acīm redzot, mums būs jāpiesaista tūkošanas dienests, bet mums var būt arī politiskas debatas par šo jautājumu. Jo būtībā tie vārdi, ko mēs politikā izmantojam, viņi tomēr ir piepildīti ar kaut kādu saturu. Un došu vārdu sieviešu komitejas priekšsēdētājai. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, labrīt visiem. Paldies man ir iespēja izteikties, bet es labprāt došu vārdu ēnu referentiem. Tagad mēs uzklausījām abu komiteju atbildīgo referentu teikto, bet jāsaka, ka šeit tas nav lingvistisks jautājums. Virsraksts nosaukums runā par privāto dzīvi. Es saprotu, ka ir deputāti, kas vēlas to grozīt. Es spēju izprast viņu viedokli un nostāju, bet tas tiešām ir politisks jautājums, tas nav valodniecisks jautājums. Jāsaka, ka nosaukums ir skaidrs, un tas ir mūsu pašiniciatīvas ziņojums, un tur nosaukumu mēs nevaram mainīt, jo to ir apstiprinājis komiteju priekšsēdētāji konferenci. Tātad mēs runājam par darba un privātās dzīves līdzsvaru. Es saprotu, ka ir deputāti, kuri vēlas runāt arī par ģimenes dzīvi šajā ziņojumā. Viņi noteikti var iesniegt šāda veida grozījumus, bet es vēlos teikt, ka ziņojuma nosaukums ir iecirsts akmenī. To nevar vairs grozīt. Empul ēnu referentei vārds. Jā, paldies, saka Pluris kungs. Es prezentēšu Hečmana kunga viedokli, kurš ir ēnu referents, bet, diemžēl, šodien nevarēja ierasties. Dāmas un kungi, ziņojums – un arī iesniegto grozījumu skaits un saturs parāda to, ka darba un privātās dzīves līdzsvars ir ārkārtīgi nozīmīga tēma, un tas nozīmē, ka ir nepieciešama visaptveroša pieeja šim jautājumam. Vairākos grozījumos īpaša uzmanība ir pievērsta bērnu aprūpei un ka tā ir jādala līdzvērtīgi starp sievietēm un vīriešiem, tātad abiem vecākiem. Manuprāt, ir jānodrošina iespēja, ka jebkurš no vecākiem var ņemt bērna kopšanas atvaļinājumu. Tāpat noteikti ir jāuzlabo bērnu aprūpe pirmskolas izglītības iestādēs un tam līdzīgi. Un Ļoti bieži zemes algas, eh, nedrošī darba līgumi vai īslaicīgi darba līgumi ir eh, tie aspekti un tie iemesli, kādēļ nav iespējams mm, atrast darba un privātās dzīves līdzsvaru. Un uh, ļoti daudzi atsikās arī no bērnu radīšanas tieši tādēļ, ka šīs algas ir tik zemas un nodarbinātības apstākļi ir tik nevēl, nelabvēlīgi, ka mūsu dzimstība aizvien samazinās. Un jāsaka, ka runājot par darba un privātās dzīves līdzsvaru, mēs nevaram to visu aprobežot tikai ar bērnu aprūpi. Jebkuram Eiropas Savienības pilsonim ir jābūt tiesībām uz tādu dzīvi, kur, kas nesastāv tikai no darba, bet kur ir arī personības attīstība, sociālā dzīve, sports, draugu, satikšanās un tam līdzīgi. Tātad. Tā Tas nozīmē to, ka mums ir jāskatās arī, piemēram, uz darba laiku. Dzimumu līdztiesību darba vietās, mūža izglītības iespējām. Un šajā ziņojumā nevajadzētu koncentrēties tikai uz tām konkrētajām šī brīža problēmām. Mums vajadzētu paskatīties arī uz iespējām piemēram, tām iespējām, ko mums piedāvā jaunās tehnoloģijas un darba vietu digitalizācija, tas, ka ir iespējams nodrošināt elastīgākus darba laikus. Jāsaka, ir iesniegti ļoti daudz vērtīgi grozījumi. Un domāju, ka tie visi atspoguļosies arī kompromisa priekšlikumos. Protams, daži no grozījumiem ir pārāk tālajoši, tajā pašā laikā jāatceras, ka ir jābūt līdzsveram starp to, cik ambiciozi mēs vēlamies būt, bet tas nedrīkst novest pie tā, ka mēs rīkojamies ļoti protekcionistiski jo situācijas darba tirgū dažādās dalība valstīs ir atšķirīgas. Tāpat arī likumdošana valstīs ir gana atšķirīga. Runājot par likumdošanas pasākumiem, mums ir jāskatās, lai līdzinējā likumdošana tiktu īstenota pilnā apmērā, pirms mēs domājam par jaunu likumdošanu. Bet esmu pārliecināta, ka ziņojums būs teicams. Paldies! Uh, thank you. Jā, paldies. Un tagad tiks dots vārds Pelčas kundzei. Jā, paldies priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka man kā Tautas partijas grupas ēnu referentēji liekas, ka šis ziņojums būs ārkārtīgi nozīmīgs. Viena no mūsu prioritātēm Tautas partijas grupā ir darba un privātās dzīves līdzsvara garantēšana, nodrošināšana. Un jāsaka, ka arī mēs esam ļoti interesēti atrast kompromisa uh, risinājumu. Šī tēma ir ārkārtīgi nozīmīga un kļūst aizvien nozīmīgāka, ņemot vērā to, ka um, Eiropas Savienībā ir gan ekonomiskā krīze, gan arī demografiskā krīze. tie grozījumi, ko iesniedzu es un mani kolēģi, atspoguļo to, ka ļoti bieži tie ir darba tirgus apstākļi, teiksim, neelastīgas darba stundas ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ nav līdzsvara darba un privātajā dzīvē. Tāpat arī šī ļoti zemā mobilitāte, teiksim, lielas izmaksas, kas saistītas ar nokļūšanu darba vietā un tam līdzīgi. Tāpat arī tas, ka bērnu dārzos vēl joprojām ir rindas, trūkst vietas, ir arī ģimenēm un indivīdiem ļoti maz resursu, lai nodrošinātu darba un privātās dzīves līdzsvaru. Līdz ar to tas ir tāds savā ziņā mūžīgs iekšējs konflikts starp darba un privāto dzīvi. Un šobrīd mums ir iespēja runāt par šīm problēmām un mēģināt rast tām risinājumus. Es piekrītu savai tautas partijas kolēģei, kur teica, ka mūsu primārais uh, mērķis nav izstrādāt likumdošanas aktus vienu pēc otra. Svarīgi ir pareizi īstenot, pilnībā īstenot arī līdzšinējo jau pieņemto likumdošanu un skatīties uz to, kuri tad ir tie galvenie iemesli, kādēļ nav darba un privātās dzīves līdzsver. Protams, ka 28. dalība valstīs ir atšķirīgi kādas tradīcijas, bet esmu pārliecināta, ka nav tāds viens risinājums, kas derētu pilnīgi visiem. Būs svarīgi, lai risinājumi būtu elastīgi. Tas noteikti ir jāpatur prātā. Nevajadzētu tagad eh, runāt par šo top-down no augšas uz apakšu ļoti strikts, viens vienīgs paraugs un modelis. Ceru, ka nākam otrdien un ceturtdien mums būs iespēja ēnu referentu sanāksmēs uh, formulēt kompromisa grozījumus un priekšlikums, un ceru, ka mēs saglabāsim arī samērīguma principu un atcerēsimies to, ka dalība valstīs eksistē atšķirīga likumdošana. Mums jāpaturprātā arī subsidaritātes princips. Protams, mērķis mums visiem ir vienāds. Un es domāju, ka mērķi arī skaidri jāpasaka šajā ziņojumā. Paldies! Muchas gracias, señora Galpēc, en nombre... Paldies, Gails Pēc, skundzei. Tagad sociāldemokrātu vārdā dod vārdu Džentils kundzei. Grazie ad entrambe le presidenti. Mi pare che la discussione così come articolata. Paldies abām priekšsēdētājām. Manuprāt, mums ir atkārtot jāpārdomā diskusija saistībā ar to, kā mēs domājam rīkoties tālāk. lai mēs ņemtu vērā arī atsevišķās tradīcijas un situācijas dalību valstīs. Un runāt par šo priekšlikumu, manuprāt, šeit ir skaidri novērojama tendence uz kompromisiem, kas attaisno referentes paveikto un vēlos viņai pateikties par to. Manuprāt, abas komitejas parāda to, ka uh, mēs varēsim vienoties. Darbs, kas tika paveikts, ir ļoti labs, taču, protams, ka ir jāizveido daudz labāki noteikumi, lai dotu savu ieguldījumu, kā ļoti liela darba kvalitātes uh, daļa varētu izpausties. Tas ir saistīts ar mūža ilguma un darba ilguma noteikšanu. Tādēļ es domāju, ka mums ir jāturpina savā starpā konsultēties. Tāpat arī gribētu paust savu vēlmi, lai mūsu kopīgajā darbā mēs tiešām spētu tik svarīgu darbu kā šo arī noslēgt ar labiem rezultātiem. Es domāju, to sagaida visas sievietes no mums visās dalībvalstīs. Nākamā runātāja sarakstā ir Višņevskas kundze, ēna referenta no FEM komitejas, kura nav zālē. Tad turpināsim ar Aldes ēnu referenti Anģeliku Miljānas kundze, kur arī nav šeit. Tad pārējām pie Kuņevas kundzes no Gojas grupas, kas arī ir ēnu referenti. Nē, izskatās, ka Aldis pārstāvi ir klāt. Tātad jūs pārstāvat Aldis grupu, vārds Aldis grupai. Paldies, esmu Ald ēnu referente no nodarbinātības komitejas, taču esmu iesniegusi veselu virknē uh, grozījumus, kurus sagatavojam kopā ar kolēģiem no FEM komitejas. Sākumā vēlos sirsnīgi pateikties referentiem par lieliski padarīto darbu līdz šim šajā tik svarīgajā dosjē. Piekrītu tam, kas tika, um, tikko pieminēts saistībā ar šī ziņojuma nosaukumu. To apstiprināja ne tikai priekšsēdētāja konference, bet mēs tiešām vēlējamies uz šo līdzsvaru starp darbu un dzīvi, un angļu valodā šeit runā par to, lai pastāvētu līdzsvars starp cilvēku privāto dzīvi un profesionālo dzīvi. Kā jau teicu, kopā ar Aldus kolēģiem esmu iesniegusi virknī grozījumu par tādiem jautājumiem, kas mūsuprāt ir ļoti būtiski mūsu grupai. Pirmkārt, Mēs uzskatām, ka mūsu sabiedrībā ir nepieciešamas kultūras pārmaiņas attiecībā uz to, kā tiek uztverti dzimumi. Tas ir jo īpaši svarīgi, ņemot vērā to, ka pastāv dažāda spiejas dalībvalstu vidū Eiropas Savienībā. Dažas no tām ir daudz attīstītāks, ņemot vērā aprūpes pakalpojums, kādu pastāv šajās valstīs, taču dažas dalība valstis noteikti atrodas netik labvēlīgā situācijā. Nu, un tas vairāk attiecas uz tieši cilvēkiem, sievietēm šajās valstīs, jo pastāv tādi ierobežojumi, ka trūkst aprūpes pakalpojumi, netiek apmaksāts piemērotā mērā darbs. Uh, Un uh, trūkst arī iniciatīvu, lai strādātu pilnvērtīgu darba laiku. Tāpat arī trūkst iespēju ne tikai palikt ilgāk mājās, bet arī atgriezties atpakaļ darba tirgu, nodrošinot ģimenes ar pienācīgiem moderniem aprūpas pakalpojumiem. Vienlaikus ir nepieciešams uzsvērt to, kā mūsuprāt, tā nav tikai valsts loma, ne tikai valstī ir jānodrošina šādi risinājumu labākiem aprūpas pakalpojumiem, bet ka tā jābūt kopīgai pieejai kopā ar sociālajiem partneriem un visiem iesaistītajām personām. Šeit runa nav tikai par jaunu likumu rakstīšanu, bet gan par labo, labajām praksēm, kas varbūt pastāv citās dalībvalstīs un kuras var pielāgot konkrētajās dalībvalstīs. Lai gan es saprotu, ka tradīcijas ir svarīgas un pieeja sievietēm ir arī svarīga, tas nenozīmē to, ka mums ir jāpieļauj tādas situācijas, kur sievietes tiktu diskriminētas. Tieši otrādi mums būtu jāpiemēro lielāka pūliņa, lai veicinātu apzināšanos par līdzvērtīgu attieksmi, par sieviešu tiesībām, kad tās darbojas darba tirgū. Tāpat kā citos ziņojumos, ieskaitot vienu, kur esmu referente, tā ir uh, direktīva pret diskrimināciju darba vietās, tad noteikti nav pārsteidzoši, ka daži no grozījumiem ir līdzīgi, un tas ir būtiski, lai sniegtu saskaņotu vēstījumu ārpus šīm namasienām. sienām. Ņemot to visu vērā, mēs uzskatām, ka salīdzināmu visaptverošu datu, kas tiek eh, regulāri atjaunināti un attiecīgi kontrolēti, apkopošana un analizēšana ir ārkārtīgi būtiska, un šeit eh, valstī un iesaistītajām pusēm ir jāstrādā pie šiem aspektiem, ir jānodrošina arī sūdzību mehānismu pieejamība, ja personas vēlas tos izmantot. Vēlamies apsveikt komisijas darba programmas 2016. gadam pieeju, īpaši ņemot vērā to, ka īpaši uzmanība tiks pievērsta strādājošo ģimeņu darba un dzīves līdzsvarošanai, kas vēlas paaugstināt sieviešu dalību darba tirgū. Noslēgumā ļoti būtiski izmantot digitalizācijas uh, iespējas, jo tas paaugstina produktivitāti, nodrošina viedus un elastīgus darba nosacījumus. Uh, nešaubīgi ir tas, ka dažādu ideoloģisku iemeslu dēļ daži no grozījumiem, kurus iesniedz dažādas politiskās grupas, iespējams nav vienprātīgi, taču esmu pārliecināta, ka sarunu procesu laikā, ēnu referentu tikšanos laikā mēs atradīsim tādu risinājumu, kas tiešām atbalstīs tos, cilvēkus, kuriem ir nepieciešams labs uh, līdzsvars starp darba un privāto dzīvi. Paldies, paldies! Tagad dotu vārdu kuņams kundzei, lūdzu. Četri, seši, četri. Tie ir grozījumi, kas tika iesniegt, taču patiesībā būtu vajadzējis būt uh, vairāk kā 700 grozījumiem no katra dalībvalsts pārstāvja. Šis uh, ziņojums cenšas uh, nodrošināt līdzsvaru starp divām jomām, un šis ziņojums tiek sagatavots starp mūsu divām komitejām. Tas ietekmē ikvienu no mums, neraugoties uz to, kurai grupai, komitejai vai kādam citam veidojumam mēs piedarām. Mēs redzam, cik lielas atšķirības pastāv ne tikai dalību valstu ietvaros, kuras piemēro dažādas politikas, bet arī ņemot vērā mūsu sociālos likumus, kas vēl joprojām nespēja noregulēt un harmonizēt tādus jautājumus kā paternitātes atvaļinājums, dzimuma līdztiesība. Kā jau teicu, uh, Mums ir iesniegt šie daudzie grozījumi, kurus arī sagatavoja abas referents, Plinkevičūtas kundze un Ždanoks kundze. Viņas tiešām veica lielisku darbu, un es ceru, ka mēs varēsim panākt progresu un nodrošināt to, ka varēsim noregulēt tādas lietas kā bērnu kopšanas atvaļinājums abiem vecākiem, kas ir tik ārkārtīgi būtisks um, aspekts cilvēku dzīvē. Es ticu, ka mums visiem būs jāsastrādājas, sagatavojot kompromisa grozījumus. Vēlos jums pieminēt trīs skaitļus - astoņi, astoņi, astoņi. Vai tas jums kaut ko atgādina? 8, 8, 8. 8 darba stundas, 8 brīvu laika stundas un 8 miega stundas. Šāds bija 1. māja darba svētku sauklis 19. gadsimtā. Mums vajadzētu atcerēties šīs patiesības, kuras ir eksistējušas jau tik daudzus gadu desmitus un simtus. No referenta ieguldītā darba mēs redzam, kāda ietekme darbam ir daudzās ģimenēs un šo ģimeņu e- pastāvēšanai. Darbinieki var būt efektīvi, strādāt ļoti labi savos uzņēmumos, taču ar to Nepietiek, ka viņi ir labi apmācīti, viņiem ir jābūt elastīgiem, jāspēj strādāt dažādos apstākļos. Daži no šiem grozījumiem pieprasa veselu rindkopu izdzēšanu un jaunu sarakstīšanu. Manuprāt, mums visiem jāatcerās eh, mūsu visu kopīgais mērķis - līdzsver nodrošināšana starp darbu un privāto dzīvi. manuprāt, darba stundu, darba laika ievērošana daudzos uzņēmumos drīzāk ir izņēmums nekā norma, un tas atkal rada problēmas cilvēkiem. Cilvēki cīnās par izdzīvošanu. attālinātā darba un uh, datoru ieviešana mājās, kad var strādāt mājās, ir uh, mainījuši darba laikus, taču ko mēs varam darīt, lai grozītu šādu praksi, kā varam mainīt uh, likumus tā vietā, lai atbrīvotu darbiniekus, viņus tiek vai, arvien vairāk, viņiem tiek arvien vairāk sasaistīts rokas, un to veids starptautiskie darba devēji. Es domāju, ka mums nevajag sarakstīt vēl vienu iniciatīvas ziņojumu, bet mums tiešām ir reāli jābalsta līdz šim ieguldītais darbs, un abām divām komitejām kopā uh, jāstrādā, lai izveidotu tādu ceļu, pa kuru Eiropa vēlas doties. Un tas nevar būt uh, taupības ceļš, kur tiek samazināti maternitātes, paternitātes atvaļinājumi un pabalsti un darbinieku elastība. Šis ceļš būtu strupceļš. ceļš. Tāpat es ticu, ka ja mēs sanāksim, sanākam kopā, lai sagatavotu kompromisu grozījumus, mēs eh, dosimies jaunā virzienā, kas būs daudz sociālāka Eiropa. Paldies Kuņevs kundzei, un lai tagad noslēgtu ēnu referentu raundu, došu vārdu Pimenta Lopesa kungam. Paldies! Šis eh, ziņojums eh, man liek teikt šādus vārdus. Nav iespējams uh, abstrakti filozofēt par darba un dzīv privātās dzīves uh, līdzsvarošanu, neņemot vērā realitāti un tos iemeslus, kādēļ radušie, radušās daudzās problēmas, kur, uz kurām referentes atsaucas. Šīm konstatētajām problēmām ir skaidri cēloņi. tie ir saistīti ar gadu desmitiem īstenotu konkrētu politiku, kuru noteica Eiropas Savienība vai pat uzspieda, un tagad mēs piedzīvojam šīs politikas rezultātus. Pieaugoša nabadzība, vairāk kā 20 miljonu Eiropas pilsoņu dzīvo zem vai uz nabadzības robežu pastāv ne, nevienlīdzīga darba samaksa sievietēm vīriešiem, ir sliktas darba vietas, zemes algas, dzīves apstākļi darba ņēmējiem ir slikti. Un patiesībā tiek apšaubīta sociālā valsts un valsts sociālās funkcijas lielākajā daļā dalību valstu tiek iznīcinātas. Mm, tas, protams, rada sekas, tiek likvidēti sociālās aprūpas iestādes, trūkst sociālā aizsardzība, un visas tās aizsardzības funkcijas, kas ir nepieciešams darba ņēmējiem, vairs netiek nodrošinātas. Šīs ir tās problēmas un tie cēloņi, kas mums ir konkrēti jāidentificē un ar kuriem mums ir jāstrādā. šo iemeslu dēļ mēs esam novirzījušies no koncepcijas, kas pastāvēja kopš starptautiskās darba organizācijas dibināšanas, ka jāpastāv līdzsvaram starp um, mūža gaitā, starp darbu, uh, brī, brīvo laiku un atpūtu. Šis koncepcija 888 un gadsimtu vēlāk, pēc tam, kad šī ideja tika īstenota, iedzīvināta, mēs arvien vairāk apšaubām šo koncepciju. Pirmkārt jau šī koncepcija netika īstenota visur pilnvērtīgi un tagad vēl tā tiek um, apdraudēta ar jauniem uzbrukumiem. Mēs, protams, varam runāt par mātes kopšanas atvainājumu, par centieniem atdzīvināt demografisko situāciju, taču to mēs nepanāksim, ja neķersimies klāt šiem cēloņiem. Tādēļ mēs esam iesnieguši daudz eh, grozījumu priekšlikums, kur skaidri nosaucam vārdos šos cēloņus, un vienlaikus šādā veidā mēs vēlamies veicināt dzīves, ekonomisko, sociālo apstākļu uzlabošanos darba ņēmējiem. Viņiem jānodrošina iespējas sportot un baudīt kultūru, atpūtas izklaides iespējas. Un jo īpaši svarīgi mums ir algu situācijas uzlabošana, tarifu līguma noslēgšana Tāpat ir jāparedz arī tādi mehānismi, kas padara iespējamu ģimenes un darba dzīves savienošanu. Mums ir jācīnās pret um, bīstamiem darba apstākļiem un zemām algām. Nav iespējams apvienot darba un uh, ģimenes dzīvi, ja viens no vecākiem uh, vienam no vecākiem ir jāstrādā nedēļas nogalēs, vai ja kādam vecākam ir jāstrādā divos darbos, lai spētu uzturēt savu ģimeni, kad šie darba laiki rada tik daudz problēmu. Mums ir jāgūst panākumi šajā jomā. Es uzskatu, ka ir jāsamazina darba stundas. Mums nevajadzētu pa vis, ar visiem spēkiem turēties pie astoņām stundām. Un starp kopīgā sēdē, starp mūsu komitejām šī problēma arī tika pieminēta. Kā rezultātā tika pieņemts secinājums, ka Portugālē tika samazināt darba laiks, balstoties uz taupības politiku, tas tika pagarināts, un tagad atkal situāciju vēlas saīsināt. Un par sociālos aizsardzības pakalpojumiem. Uh, maternitātes pabalsti, vecāku kopšanas atvaļinājums, simtprocentīgas kompensācijas. Tas viss ir atkarīgs no situācijas konkrētajā dalībvalstī. Ir uh, jāb, jāpastāv labiem bezmaksas valsts pakalpojumiem, tas pats attiecas arī uz izglītību. Priekšsēdētāji pārtrauc un saka, ka laik, pastāv laika ierobežojums viena minūtes garumā, sarakstā vēl ir četras personas, un pēc tam mēs turpināsim ar citu sanāksmi. Tagad došu vārdu Kožļovskas Čaģevičs kundzei, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Sākumā es vēlos apsveikt šī ziņojuma autors, jo šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks un nepastāv nekādas šaubas ka pastāv nepārtraukts konflikts starp privāto un darba dzīvi, ja mēs to tā godīgi atzīstam. Un, manuprāt, šis komisijas priekšlikums ir labs, jo tas attiecas uz subsidiaritātes jomu. Tāpat tas runā par paternitātes atvainājumu. Es vēlos izteikties par nodarbinātības elastīgumu un darba laiku. Šajā ziņumā tiek pievērst uzmanība arī novecojušajai sabiedrības daļai. Šeit ir jārunā par aprūpu ne tikai bērniem, bet arī vecākiem cilvēkiem. Kā mēs varam nodrošināt neatkarību vecākiem cilvēkiem? To var panākt ar jaunu tehnoloģiju izmantošanu, ar digi digitalizāciju, tādām digitālām tehnoloģijām, kas var nodrošināt apmācīšanu, iepirkšanos, medikamentu iegādi tiešsaistē. Un visi šie aspekti nav iekļauti ziņojumā. Tas ir atsevišķs jautājums, bet ta, ar tā palīdzību mēs uh, varētu apmācīt uh, vecākus cilvēkus, kā izmantot modernās tehnoloģijas, lai varētu samazināt iejaukšanos viņu privātajā dzīvē. Paldies, un tagad došu vārdu Iesļaujiekas kundzei, vicepriekšēdājas kundzei. Paldies, priekšētāji! Es arī vēlos apsveikt uh, abu komiteju referentes par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ir lielisks, un es ļoti priecājos par to, ka šeit tiek uzsvērts elastīgas darba veidi. Bieži dzirdu kritiku par elastīgu nodarbinātību, un problēma ir tāda, ka daudzās Eiropas Savienības dalībvalstīs šāda veida darba nenodrošina piemērotu aizsardzību. Un, manuprāt, šeit Eiropas parlamentā mums vajadzētu veicināt elastīgu darbu, jo reālā dzīve vienkārši pierāda, cik tas ir būtiski mūsu sabiedrībai. Tādēļ mums vajadzētu to veicināt. Un iespējams, ka mums vajadzētu censties nodrošināt to, lai šāda veida darba veidi ir droši un aizsargāti. Kas tad īsti notiek? Jauni nodarbinātības veidi ieradīsies Eiropā kā tādas lavīnas, un, manuprāt, mums ir pienācis pēdējais laiks, lai diskutētu par šiem jaunajiem darba veidiem Eiropas parlamentā un atrast tādus veidus, kas palīdzēs mūsu sabiedrībām. Jo mēs nespēsim šai attīstībai pretoties. Mēs neesam vientuļi sala Eiropā. Šīs pārmaiņas mūs uh, sasniegs un ir pēdējais laiks par to runāt un atrast kaut kādu veidu risinājumus. Paldies! Paldies! Nākamā runātāja Šķiodrovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu pateicīga par šī ziņojuma sagatavošanu pati savā vārdā neiesniegšu grozījumu priešlikums, jo mēs kā vecāki taču zinām, cik grūti ir visu apvienot un lielu daļu privātās dzīves. Vecāku dzīvē tiek veltīta ģimenes dzīvē. Par to jau daudz kas tika teikts. Un, manuprāt, ir ļoti labi, ka mūsu abas komitejas ir sastrādājušās kopā. Mums ir eh, šī atsauce uz darba tirgu, šis aspekts attiecas uz abām komitejām. Mums ir komisijas dokuments, stratēģiskais dokuments par dzimumu līdzsvarošanu 2016. un tālākajiem gadiem, un šeit ir iekļaut konkrēti noteikumi paternitātes, maternitātes atvaļinājumiem, darba laikiem, un uh, bērnu audzināšana ir jāuztver par pilnvērtīgu darbu laiku. Tas, šis aspekts trūkst šajā ziņojumā. Vecākiem ir jāsaņem labāki nosacījumi nekā citiem nodarbinātajiem. Uh, Līdz šim bērnu aprūpe mm, sabiedriski netika pietiekami novērtēta. Visi cilvēki, kuri aprūpē bērnus, viņiem ir jānodrošina iespēja nodarboties ar šo jomu, un darba vietām ir jānodrošina šāda iespēja. Vecāku atvaļinājums ir ļoti būtisks aspekts, tam ir jābūt eh, jā, labi regulētam, un komisijas darba dokumentā ir piedāvāt konkrēti pasākumi ar to, kas dalībvalstīm ir jāīsteno. Un mums kā parlamentam tas ir jāuztver kā izaicinājums, rēķinos ar to, ka noteikti tiks sagatavot konkrēti grozījumi. Paldies! Tagad noslēgumā Kreits kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribu atspoguļot uh, sieviešu komitejas uh, viedoklī. Un es šeit tiešām saskatu šo līdzsvaru, vienlīdzību. Mēs vēlamies to īstenot visā Eiropas Savienības līmenī. Mums ir liels pienākums kā parlamentāriešiem, lai mums ir pastāv dzimuma līdztiesība sabiedrībā. Mums ir dažādi viedokļi par to, kāda ir šī līdztiesības starp sievietēm un vīriešiem, kā sievietes var ieviest, uh, vadīt darba tirgu, kāda ir situācija jābūt ar pensionāriem. Taču tam rezultāts nedrīkst būt tas, ka mēs radām nedrošas darba vietas. Mums ir jābū, jāizveido skaidras perspektīvas. Un tā, ka mēs runājam par vecāku kopšanas atvaļinājumu, tad pastāv dažādi viedokļi, tas jau tika iepriekš pieminēts. Piemēram, persona ir saņem algu un vienlaikus audzina bērnu, taču tas nenozīmē, ka sievietē ir jāpaliek mājās un 15 gadu garumā jāsēž mājās un pēc tam vairs nav nekādas iespējas pelnīt naudu. Mums ir nepieciešami vienādi nosacījumi, vienādas algas par vienādu darbu, un šajā jomā vēl joprojām pastāv liels atšķirības, un mūsu parlamentā ir liela atbilstība. Balstoties uz statistiku, esmu iesniegusi arī grozījumu priekšlikumu, jo ir jāizmanto statistika, jānodrošina droši darba apstākļi un sociālā aizsardzība. Paldies! Mm, muchas gracias, señora Hēd, después de... Paldies, Hēdas kundze. Tagad ir iztiekušies viss, kas to vēlējās. Un uh, līdz ar to esam konstatējuši, ka tas ir ļoti būtisks jautājums, uh, un tas ir izraisījis ļoti lielu interesi, kas abās komitejās ir liela. Esam saņēmuši daudz grozījumus, un vēlu visiem labu darbu, vēlu referentiem novēlēt uh, visu to labāko, lai viņas varētu sasniegt kompromisu, un lai mēs varētu atrast arī vairākumu nostāju, pamatoties uz abu komiteju darbu Un nākamreiz, kad tiksimies, tad arī balsosim par šo ziņojumu. Lies paldies! Tas būs 12. jūlijā. Labi, līdz ar to es um, var teikt, ka esam pabeiguši šī, šo sēdes sanāksmu. Gribu dot vēl vārdu vēl Ulfskūgas kundzē. Jā, paldies! Un uh, mēs uh, šajā pašā telpā turpināsim nodarbināties komitejas sanāksmi. Tas nozīmē, ka liels paldies, citu, jā, par šo daļu. Un mēs, kā nodarbinātības sieviešu komiteja, turpināsim sadarboties, jo mums patiešām ir kopīga programma. Un liels paldies par sadarbību. Tagad mēs eh, turpināsim darbu pie parastās darba kārtības. Tagad ir 15. darba kārtības punkts eh, nodarbinātības eh, darba kārtībā ANO konvencijas par personu un invalidā tiesībām 33. panta 2. punktā paredzētās prasības Eiropas Savienības kontekstā. Un došu vārdu Martai Stikingsai no Eiropas Savienības aģentūras eh, pamatiesībām. Lūdzu, jūs tiekat eh, aicināti nākt šeit priekšā uz prezidiju un sniegt mūsu pārskatu uh, nelielu ievadu, kurā sekos diskusija. Sirsnieks veicam jums! Pēc tam, kad jūs būsiet eh, sniegus īsu pārskatu, tad būs debates. Tagad jums vārds Stikings kundze.